Okay. <clears throat> Dear colleagues. Godāmie kolēģi, sāksim darbu. First of all, to my right. Vispirms eh, pa labi no manis ir eh, kāda jauna seja, nu, varbūt tas eh, nebūs pareizi, tā tad veca seja jaunā amatā. Sirsnīgi sveicam uh, Matiesu, viņš ir mūsu interkomiteja grupas jaunais loceklis. Uh, vēlam jums eh, visu to labāko veicot savus amata pienākumus. So, first of all... Vispirms, man jūs eh, jāinformē par eh, Rančo Gonzāles. Viņai vajadzēja piedalīties šodien mūsu debatēs, taču viņai kavējas līdmašīna, un diemžēl viņa nevarēs ierasties laikā. Šodien mēs eh, turpināsim diskusijas par saikni starp eh, dzimumu līdztiesību un Eiropas eh, tirzniecības nolīkumiem. Šīs diskusijas mēs jau iesākām 11. maijā, kad notika publiskā uzklausīšana. Šeit pa kreisi no manis sēž līdzpriekšādētājs Pimento Lopes, viņš ir sieviešu tiesību komitejas vicepriekšādētājs. Uzklausīšanā mēs dzirdējām ļoti daudz prezentāciju, mums eh, bija arī interesantas diskusijas un spriedām par um, šī temata dažādiem aspektiem. Tagad mēs eh, vēlētos eh, padziļināt šīs diskusijas. Kā ievads šīm diskusijām būs mūsu līdz eh, referentu teiktais eh, Ferences eh, kundze un Bjorkas kundze, tātad no INTA un FEM komitejām attiecīgi ir šīs līdzreferentes. Un katrai no referentēm atvēlēšu sešas minūtes laika ievadvārdiem. Un pēc tam ir paredzētas debates, uzklausīsim arī komisijas viedokli, un pēc tam mēs varēsim arī pielikt punktu šai sesijai. Pirms eh, sāksim darbu, es vēlētos dot vārdu arī līdz priekšādātājiem Lopes kungām. Paldies, priekšādātāji! Vis, vis, vispirms es eh, vēlētos eh, norādīt, ka Eiropas parlamentā ir dažādi uzskati par tirzniecības politiku, kādu vajadzētu izvērst Eiropas Savienībai. Piemēram, Mm, ir bijušas ļoti eh, dziļas un smagas diskusijas par TTIP. Eh, mēs esam sprieduši par lauksaimniecības jautājumiem, par eh, tekstīlijām, tā tālāk. Šīs debates mēs esam veduši arī šeit, mūsu komitejā. Te ir runa par nozarēm, kuras sievietes spēlē nozīmīgu lomu un uh, Protams, šeit ir vērojama arī diskriminācija attiecībā uz ekonomiskajiem, sociālajiem un darba apstākļiem. Tieši tāpēc šīs dienas diskusijas ir jo vairāk nozīmīgas. Mums ir jāsagatavo rekomendācijas, lai varētu virzīt šos procesus uz priekšu. Vispirms es vēlētos dot vārdu Forences kundzei. Eleonora, lūdzu, jums sešas minūtes. Eh, jag eh, börjar som jämställdhetsutskottets eh, föredrag. Es vēlētos sākt, jo esmu referente sieviešu tiesību komitejā. Varbūt eh, priekšādātām piekrīt. Tad, kad mēs eh, nācām klajā ar šo institīvas ziņojumu sieviešu tiesību komitejā, mēs ļoti labi apzinājāmies, ka eh, tiesniecības eh, politika Eiropas Savienībā ir jāpiešķir arī šāda dzīmumu, feministu vai mm, sieviešu līdztiesības eh, mm, pieskaņa. Es arī ļoti priecājos, ka Startautiskās tirsniecības komiteja uh, labprāt ar mums sadarbojās, un man bija arī ārkārtīgs prieks strādāt kopā ar Eleonoru Forenzo. Kā jau priekšādātājs norādīja, 11. maijā mēs organizējām uzklausīšanu, piedalījās eksperti no dažādiem institūtiem un arī no pilsoniskās sabiedrības puses. Uzskatu, ka ir vērts atzīmēt, ka tirzniecības politika pašlaik ir daudz nozīmīgāka nekā tad, kad tika piesniegt, tika parakstīts Lisabonas līgums. Tagad tirdzniecības politika ir jāparaksta gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Esam slēguši dažādus tirdzniecības nolīgumus. Šeit ir runa ne tikai par tārifu samazināšanu, bet arī par a, regulēšanu un standartiem. Te, protams, ir jārunā gan par Eiropas un Kanādas nolīgumu, gan arī par tīsa nolīgumu. Tieši tāpēc es uzskatu, ka uh, Mums ir jāsaprot tas, ka tirsniecības nolīkumi vairs nav nekādi lozungi. Rīt mm, komisijā būs konference ar nosaukumu šī treids, un šeit mēs runāsim arī par to, ka eh, cilvēktiesības ir eksporta precē. Mēs, eh, protams, saprotam, un arī eksperti ir uz to norādījuši, kā mums eh, nāksies visos šajos izteikumos ielikt daudz vairāk sāls, un mums vajadzēs mm, rīkoties eh, arvien spēcīgāk, ja mēs vēlamies, lai vienlīdzības un cilvēktiesība aspekti patiešām tiktu ņemti vērā. To mēs nevarēsim atrasināt tikai ar tukšiem vārdiem. Ja mēs paskatāmies uz pašiem svarīgākajiem punktiem, kas mūsuprāt ir uzsveram, ir tas, ka sievietes ir līdztiesīgas, Viņas ir uzņēmējas, viņas ir uzņemties iniciatīvu, bet sievietes ir arī darbinieces, un tieši tāpēc vajadzētu saprast, kas sievietēm ir būtisks nodarbinātībā. Protams, ka sievietes darbojas gan publiskajā, gan privātajā sektorā, uh, Eh, tās arī piedāvā pakāpojumus, un tam visam var būt arī atšķirīgi ietekmes tirzniecību. Šeit ir jāņem vērā arī tas, vai šī nodarbinātība skāra eh, attīstības valstī vai jaunatīstības valsti. Tātad šeit ir runa par to, ka vīzijas un mērķi var būt ļoti atšķirīgi. Dažkārt pat uh, domas par to, kas īsti notiks, slēdzot tirsniecības nolīgumu, arī ir atšķirīgas. Uh, Tirniecības politika, tāpat kā jebkura cita politikas joma, var dot savu ieguldījumu vides aizsardzībā, sociālajā taisnīgumā un arī vienlīdzībā. Tirzniecības politikai ir jābūt daļai no citiem politiskiem mērķiem, kādi mums ir. Sīviešu tiesību komiteja, protams, vēlētos likt uzsvaru uz uh, ilgtspējības noteikumu punktu numur 5. Mūsu darba dokumentā mēs uzsveram, ka mums ir jāizmanto tie piemēri, kas jau uh, pastāv. Ir veikti pētījumi par dzimu līdztiesības ietekmes tirzniecību. Dažas valstis dienvidos ir izmantojušas lētu sieviešu darbu spēku, lai uh, nodrošinātu algu dempingu. Uh, Algu atšķirības ir ļoti lielas, un tāpēc tās ietekmē valstu ekonomiku. Tā vietā, lai liktu uzsveru uz novatoriskumu un zināšanu ekonomiku, šīs valstis eh, mēģina visu apiet, izmantojot eh, lētu sieviešu darbu spēku. Esam uzklausījuši arī ekspertus, esam iekļāvuši to visu darba dokumentos. Mums vajadzētu papētīt visus tirzniecības uh, dzīvuma aspektus. Te ir runa par ietekmes nodarbinātību, te ir jādomā arī par sievietēm kā par patērētājām, tāpat ir runa par pieju universālajiem pakalpojumiem, piemēram, ūdens izglītība un veselība. Pirms mēneša eksperti arī uzsvēra, ka mums ir uh, jāpiesargājas attiecībā uz privatizāciju, jo īpaši ir runa par tādām universālām lietām kā ūdens, bet vajadzētu mm, īpašu vērību piegriezt arī valsts iepirkuma procedūrām. Nedrīkstētu būt tā, ka sieviešu darbs tiek atlīdzināts ar zemāku algu un eh, sievietēm tiek piešķirti zemāka līmeņa amati. Uh, Protams, vēl ir pārāk arī gatavot rekomendācijas. Šis ir darba dokuments. Mēs vēlētos uzklausīt jūs un arī ēnu referentus tālākajā mūsu darba gaitā. Mūsu analīze norāda, ka no vārdiem līdz darbiem vēl ir garš ceļš ejams. Mums ir jāpētā cilvēktiesības, sociālās tiesības, sieviešu tiesības, jādomā par sieviešu lomu tirzniecības politikā un jāapskatās arī kāda būs ietekme pēc eh, tirzniecības nolīguma noslēgšanas. Mums ir eh, jāpēta, jo īpaši tās nozares, kur lielākā daļa darba ņēmēju ir sievietes. Ir jāapskatās, vai tiek ievērotīs starptautiskās darba organizācijas standārti. Ir jānodrošina, lai tirzniecības palīdzībai būtu pozitīva ietekme uz sieviešu vienlīdzību. Mums ir jānodrošina visi pieejamie instrumenti un ir jāsa, jāsaskaņo to darbība. Protams, ka jūs skatāt šos jautājumus starptautiskās tirzniecības komitejā, bet arī mēs sieviešu tiesību komitejā galvenokārt ņemam vērā saistošos tiesību aktus. Mums ir jānodrošina visi tajā iekļautie principi. Uh, Protams, jūs vēlties uzklausīt arī man kolēģi Forenzas kundzi, bet tikpat arī mēs vēlamies dzirdēt ēnu referentu viedokļus. Ļoti labprāt uzklausīsim to, kas jums ir sakāms. Tirsniecības politika nav uh, kaut kāds dabas likums. Šeit mēs uh, nevarēsim uh, nodrošināt, ka liberalizēta tirzniecība nāks par labu pilnīgi visiem. Šie jautājumi mums ir jāuzsver daudz nopietnāk, mēs nedrīkstam nākt klajā tikai ar tukšiem lozungiem. Es gribētu, lai komisija pievērš tam lielāku uzmanību, un tāpat arī uh, eh, Lorenzas konca, kas uzstāsies rītdien konferencē, ir uh, klāt šodien mūsu sanāksmē. Es uh, domāju, ka Ja būtu pārstāvēta tikai sieviešu tiesību komiteja, tad šis skatījums būtu pārāk šaurs, pārāk eh, tradicionāls. Eh, Treja ģenerāla direktorāts parasti eh, strādā šādā veidā. Viņi nodēlā palīdzības sniegšanu no cilvēktiesībām, bet, ja mēs vēlamies nodrošināt visaptvarošu pieeju, tad ir jāiesaista visas atbildīgās komitejas. Es priecājos, ka man ir dota šāda iespēja, un paldies visiem, ka, kas ir ieradušies. Leonora Forenza. Leonora Forenza. Grazie. E... Paldies. Es e, ļoti īsi izteikšos, e, atsacoties uz e, kolēģi Bjorkas teikto un padarīto un šo darbu dokumentu, ņemot vērā to, ka vēl esam sākotnējā darba stadijā. Un sākumā es gribētu teikt to, ka man ir liels prieks un gods sadarboties ar kolēģi Jorku, ar kuru man bija ļoti lielā mērā kopīgs eh, viedoklis eh, un skatījums eh, par to, kā vajadzētu pārskatīt Eiropas Savienības komercpolitiku un par to, cik ļoti tas ir fundamentāls jautājums, tāpat kā kolēģi Burgeri, es uzskatu, ka ir satriecoši tas, cik vēlu mēs esam pievērsušies eh, šim jautājumam. Tātad eh, rīt eh, mēs vēl strādāsim pie iniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu. Runājot par darba dokumentu Un eh, tieši no Inta perspektīvas, eh, protams, tu varētu var teikt, ka komercpolitika ļoti ilgi tikus uzskatīta par uh, gender neutral, dzimumu neitrālu, dzimtas neitrālu. Un uh, ir uzskats par to, ka uh, pasaules uh, tirgu liberalizācija sniedz vienlīdzīgas iespējas gan vīriešiem, gan sievietēm, taču mēs eh, uzskatām, ka šie, šis eh, redzējums nav pareizs. Eh, tas tā nav, jo dzimuma nevienlīdzības dēļ sievietēm un vīriešiem vienlīdzīgas iespējas netiek sniegtas pieejai pakalpojumiem, resursiem. Tāpat arī līdzdalība šajā procesā un lēmumu pieņemšanas stadijā nav vienlīdzīga. Mēs um, esam balstījušies uz uh, nopietniem pētījumiem, kā piemēram Marcijas Fontānas uh, pētījumu, kas ir ļāvis uh, nodēvēt šādu gender neutral pieeju kā gender blind pieeju. Tātad pieeja, kas ignorē problēmas, uh, kas skar dzimumu nevienlīdzību. Runa nav tikai par sieviešu un vīriešu nevienlīdzību, bet arī par uh, LGTB cilvēku nevienlīdzību. Te runa ir par uh, plašu mērogu politiku, par uh, politisku problēmu, par to, lai mēs nonāktu pie tādas gender sensitīva pieejas, kas ņem vērā dzimumu nevienlīdzības problēmas, ņemot vērā visu mums, mūsu rīcībā esošo informāciju un pētījumus mēs uh, esam apkopojuši to visu un uh, skatām to arī atsaucoties uz 2010. Eh, gadu rekomendāciju ieteikumu uh, dimensijā un ar šāda veida pieju mēs grasāmies atkārtot, uzsvērt ar šī jaunā ziņojuma starpniecību par to, ka sieviešu un LGTBQ ties, kopienas tiesības uh, ir daļa no šīs sistēmas. Mēs nevaram vienkārši slēgt izniecības līgumus, ignorējot uh, šos jautājumus. Nevaram uh, vienkārši likvidēt tarifus un citus šķēršļus, nedomājot par šiem jautājumiem. Tātad cilvēktiesības ir ļoti būtisks elements, un lai tas visaparoši ietver šos jautājumus, ir jāiekļauj arī konkrētas normas, klauzulas, kas to atrunātu. Cilvēktiesības, sieviešu tiesības ir jautājumi, kam ir jābūt konkrētām saistībām, atrunātam kā konkrētām saistībām, pienākumiem tiesniecības politikā. Te ir arī vairāki fakti, kā piemēram tas, ka ilgspējīgi kas attīstības mērķos 30. Eh, gadā 5. Piekt, punktā ANO mērķos te ir arī dzimuma vienlīdzība. Saskaņā ar datiem mēs vēl esam ļoti tālu no šī mērķa sasniegšanas, taču ļoti interesants fakts ir eh, tas, ka šie mērķi, šis piektais punkts ANO mērķos ir visaptverošs visiem pārējiem 17 punktiem. Arī mēs gribētu uh, saglabāt šādu visaptarošu pieeju mūsu darbā un mūsu ziņojumā. Gribētu atkārtot uzsvērt arī to, ka jaunās paudzes eh, komerces līgumi, TTIP, eh, CETA un citi, bet arī tiesniecības eh, nolīgumi ar, piemēram, Japānu vai tiesniecības nolīguma pārskatīšana, piemēram, ar Čīli, ir gadījumi, kad ir atšķirīga ietekme uz darba tirgu vīriešiem un sievietēm. Tas pats arī ir par piekļuvi pakalpojumiem. Mēs ļoti labi zinām, ka nav gender neutral, dzimumu neitrālu nozaru. Mēs eh, ar kolēģi Berku uzskatām, ka ir nepieciešams eh, pastiprināti veikt eksāntu eh, un ekspost ietekmes novērtējumus, lai nodrošinātu sistemātisku un padziļinātu obligātu uh, novērtēšanu. Ir nepieciešams skatīt šos jautājumus no dzimuma vienlīdzības viedokļa un ņemt daž, vērā dažādus šķēršļus, ar kuriem saskars visi patērētāji, lai neharmonizētu normas, pielīdzinot zemākajām aizsardzības normām, kas varētu atstāt negatīvu ietekmi uz dzimumu vienlīdzību. Uh, Eiropas Unības slēdz eh, nolīgums ne tikai ar attīstītām valstīm, bet arī ar attīstības valstīm, kurās eh, pakalpojumu un eh, kopēju īpašumu privatizēšana ir diezgan izplatīta, kā piemēram ūdens piekļuve pakalpojumiem, kā piemēram ūdenim vai izglītībai ir ierobežoti. Nav arī piekļuves sanitācija ļoti bieži šajos gadījumos. Arī Trumpa valdība ir ļoti smagi ietekmējusi eh, tiesības, kas saistīts ar eh, eh, dzimumu veselību un reproduktīvo tātad veselību, kas liedz pašnoteikšanās tiesības par mūsu ķermeņiem. Gribētu uzsvērt to, ka sarunas ar ASV un iespējama TTIP atvēršana joprojām atstāju neatbildēt uz šos jautājumus, joprojām ir tātad mums bažas eh, par TTIP. Uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jānodrošina piekļuvu pakalpojumiem šajās teritorijās eh, un jānosaka tas, ka ir jāievēro konkrēti standarti LGTBQ, eh, kā arī uh, cilvēki ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēki un citi, eh, cits nesagātās grupas ir tās grupas, kurām ir jāpievērš sevišķa uzmanība. Tātad mums ir jānodrošina tas, lai visu dzimumu vienlīdzību tiktu ievērota visās uh, valstīs, ar kurām mēs slēdzam šos nolīgumus, un uh, tas ir jāiekļauj mūsu tirdzniecības uh, nolīgumu slēgšanas sarunās. Mums ir jāpieprasa tas, lai komerc nolīguma sevišķi tie, kas ir daļas, kas ir veltītas ilgspējīgai attīstībai, būtu e, tiešām saistoši, piemērojams, un lai tur skaidri tiktu atrunāt šie jautājumi. Tas jāsaista arī starptautiskās e, darba organizācijas e, darbu un citu starptautisko saistību kontekstā tas jāskata. Uh, vienlīdzīga piekļuve pakalpojumiem, vienlīdzīga uh, sadale, uh, kā arī dabas uh, aizsardzība un dabas resursu sadale ir uh, ļoti svarīgs jautājums, kas būtu jāskat kā prioritātes. Mēs uh, tātad šajā darba dokumentā esam pievērsuši sevišķu uzmanību šiem jautājumiem, un mēs uzskatām, ka Eiropas komisijas uh, pievēršanās šai problemātika ir ļoti būtiska, un es uh, priecājos par to, ka uh, tik tiešām uh, ir jau notikusi virzība, un mēs ceram, ka notiks arī turpmāk virzība par labu vienlīdzīgai situācijai šajā jomā. Paldies! Obrigado uh, às duas. Paldies. Pateicos abām līdzreferentēm par šiem ievedvārdiem, un tagad sāksim diskusijas ar deputātiem, kur ir zālē. Un, protams, sāksim ar ēnu referentiem. ETP vadēsēja Fikundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vēlos tiešām pateikties uh, Forenzes kundzei un uh, Malinas kundzei abām referentēm par uh, šodienas apspriežamo darba dokumentu. Dzimuma līdztiesības, sieviešu tiesības ir daļa no ES politikas, līdz ar to arī tirzniecības politikai ir jāsniedz savs devums, lai šīs tiesības aizsargātu sieviešu vīriešu līdztiesība. Uh, tirzniecībai ir uh, acīm redzama uh, ļoti ļoti lielu skaitu MVU īpašnieki ir tieši sievietes, līdz ar to viņu loma ir īpaši jāņem vērā tirdzniecībā, kāds norādīts arī darba dokumentā, nožēloju to, ka uh, Uh, tirzniecība visiem stratēģijā netiek iekļaut dzimuma līdztiesības aspekts. Es ceru, ka komisija to darīs, uh, pārskatot vidus termiņā šo stratēģiju. Tāda arī ļoti uzmanīgi raugos, kā tiks iekļauts dzimuma līdztiesības jautājums sārunās pār Eiropas Savienības un ķi, Čīles um, tirzniecības nolīgumu. Komisija te varētu sniegt papildus informāciju, kāda ir situācija un par valsts pakalpojumu. Arī te par to tiek runāts darba dokumentā. Gribu izcelt to, ka mūsu vēstījums šeit vienmēr ir bijis skaidrs. Tā ir sarkanā līnija. Valsts pakalpojumi ir jāizslēdz no jebkāda veida tirdzniecības sarunām. Visbeidzot, uzskaitu, ka mums ir jāstrādā pie maksimālas caurskatāmības tirdzniecības jautājumos. Jā, iekļauj arī tirdzniecības partneri, un te es varētu spēlēt arī vadošo lomu starptautiskā līmenī. Tiesniecības sarunās paldies un gribu norādīt, ka runāšu arī Matērs kundzes vārdā, viņi nevarēja šodien ierasties uz sanāksmi. Obrigado pela breve intervenção. Lielas paldies. Un tagad vārds es un devādā. Rodīgas Piņas kundzei. Jā, paldies. Vispirms vēlos arī uzteikt abas referentes, Forens kundze un um, Melina Bjorkas kundze, uzskata, ka šis ir svarīgs solis uz priekšu šajā darba dokumentā. Es pilnībā arī varu parakstīties zem noteiktā mērķa, ne vairāk, ne mazāk. Šis mērķis nosaka to, lai tirzniecības politika tiešām uh, ievērotu dzimumu līdztiesības. Uh, mm, principus. Es uzskatu, ka eh, laikā, kas mums ir atlicis šī ziņojuma prezentācijai, es gribētu, lai vairāk iesaistītu eh, šo dokumentu mērķos arī to, kā konkrēti mēs varam panākt to, lai tirzniecības eh, politikā vairs nebūtu šī pārliecība par to, kā tā ir neitrāla politika, jo tas tā nav. Ir jābūt konkrētiem priekšlikumiem kā pieņemt pasākumus, lai tirzniecības uh, nolīgumos varētu atrisināt dzimumu līdztiesības problēmu. Piekrīt arī tam, ka ir nepieciešams veikt eksānta pētījumus. Ir ļoti svarīgi arī izskatīt, kāda situācija ir katrā valstī, kāda notiek ar, kāda ir situācija ar sieviešu nodarbinātību. Tad ir arī svarīgi uzstāt uz jautājumu, kas te ir atspoguļots, bet es domāju, ka vajadzētu vēl vairāk to izcelt ziņojumā, proti Eh, datus attiecībā uz katru dzīmumu atsevišķi. Ja mums nebūs šīs informācijas un analīzes, tad mums nebūs pareiz diagnoze un līdz ar to būs grūti arī uh, risināt un pieņemt nepieciešamas politikas. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi veikt analīzi gan eh, šī procesa laikā, gan arī ekspost. Tad arī es vēlētos, lai arī tirsniecības nolīgumos būtu skaidra nodeļa, kur būtu runa tikai un vienīgi par dzimumu līdztiesību. Jo, nu, es domāju, šis ir pietiekami svarīgs jautājums, lai tirsniecības nolīgumos atsevišķi tiktu skatīt tieši dzimumu līdztiesības perspektīvas jautājums, lai mēs varētu iet tālāk par lielajiem mērķiem. Uh, Um, bet, nu jā, ka ir nepieciešams ļoti konkrēts politikas pieņemt šai virzienā, nu tad eh, arī ir jāizvērtē katras valsts situācija, katra valsts, ar ko grasāmies noslēgt tiesniecības nolīgumu, tad, nu, arī kā var organizēt šīs sarunas, lai sievietes tieši visvairāk varētu arī gūt labumu no šīs tiesniecības. Neaizmirsīsim, ka tiesniecības politika neaizstāja arī jo, dalību valstu pienākumus dzimumu līdztiesību jomā, bet mēs varam spērt vēl vienu soli uz priekšu. Uzskaitu, ka būtu svarīgi iekļaut ekspertis un ekspertus dzimumu līdztiesības jautājumos, lai viņi piedalītos sarunās, lai tiešām būtu nopietns uh, darbs dzimumu līdztiesības jomā, un mēs to nevarēsim izdarīt, ja mūsu rīcībā nebūs vajadzīgie eksperti. Un eh, šī dzimuma līdzsvarības eh, nodaļa tiešām ir jāpadara ļoti spēcīga, jo daudzas sievietes gaida tieši Eiropas rīcību šajā jomā. Un mums ir ļoti nepieciešams eh, tiesi ar Čīli šo visu atrunāt, jo Čīli bija pirmā partneru valsts, kas ir pārakstījusi arī ar. Urugvaju un Kanādu noslēgusi tirsniecības politiku, un viņi ir iesla, iekļāvuši pirmo reizi dzimumu līdztiesības jautājumus. Tas nozīmē, ka tas nav ideoloģijas jautājums. Kanādā ir liberāla valdība, Urugvajā ir kreisā valdība, un visiem ir svarīgi iekļaut dzimumu līdztiesības jautājumu tirsniecības nolīgumos, un Eiropai arī ir jābūt šī jautājuma augstumos, jo te runa ir par taisnīgumu un cilvēku tiesībām un vienlīdzību sadarbību. Tagad, kad ir uzsākt šis eh, Čīles nolīguma modernizācijas process, esmu referente, mums ir arī komisija, kura ir gatava iesaistīt eh, šo dzīmumu līdztiesības perspektīvu. Arī Čīlē bija savulaik eh, sieviete prezidente, un tagad šis tirzniecības nolīgums ar Čīli ir jāpadara kā pagrieziena punkts. Uh, tie dzīmuma līdzesības jautājumos, un lai tas būtu labs piemērs arī citiem nolīgumiem. Mēs gribam, lai tirzniecība arī sniegtu labumu pilnīgi visiem, tā skaitā arī sievietēm. Nu, es domāju, jā, ka vēl priekšā ir darbs un process. Uh, Mēs visas esam iesaistīti šajā uh, darbā, ETP, arī es, uh, arī kā referente. Noteikti labi vēl sadarbosimies, un tas arī tad ļaus mums būt apmierinātiem un sniegt savu ieguldījumu dzimumu līdztiesības īstenošanā, lai tas nepalikt tikai vārdos, bet kļūt par realitāti. Liels paldies! Liels paldies! Zīgas Piņēro kundzei. Vai šo dažu deputātu vidū, kas ir zālē, kāds vēlas vēl arī piedalīties diskusijās? Saifī kundze, jā, paldies. Vēlos uh, izteikties Matēras kundzes vārdā. Viņa atvainojas, viņa nav varējusi šodien ierasties uz sanāksmi. Un tad, uh, kā e TP atbildīgā persona sieviešu līdzsvarības komitejā. Viņi vēlas atgādināt, ka tirzniecības politika, ka tirzniecības nolīguma ir iespēja, lai stimulētu ekonomiku. Tā ir arī iespēja ir sievietēm uzņēmējām, kuras strādā tirzniecības uh, sektorā. Viņi piedāvā arī izskatīt, kā tirzniecība ir ļāvusi attīstīt dzimumu līdztiesību globalizācijas kontekstā, tajā pat laikā paturēt prātā to, ka mūsu mērķi ir cilvēktiesību ievērošana novēršana un cīņa pret diskrimināciju. Piekļuve tirgumu uh, eh, sievietēm arī ir ļoti aktuāls jautājums, jānodrošina, lai specifiskas ad hoc programmas tiktu izstrādātas, lai ļautu sievietēm piekļūt infrastruktūrām, kapitāla tirgiem un kredītiem, tad, kad sievietes uh, vēlas pašas izveidot savus uzņēmumus. Un tad vēl Matēras kundze norāda uz to, cik svarīgi Eiropas Savienība ir atbalstīt tādas tirsniecības politikas, kas samazina sociāla ekonomiskās atšķirības, ko izraisa uh, dzimuma diskriminācija. Šīm politikām jānodrošina, lai sievietes tiktu aizsargātas tirdzniecības nolīgumos, kā arī ir jāiekļauj strādājošo tiesības, kur tiek aizsargātas sievietes pret diskrimināciju. Vīriešu sieviešu vienlīdzība ir centrāls koncepts, kas ir jāatspūguļo visās Eiropas Savienības politikās. Muito obrigado. Pediu a palavra a senhora Begin. Liels paldies. Un tagad Begins kundze. Liels paldies. Paldies priekšsētāji, godātie kolēģi. Es pateicos arī līdzreferentēm par lielisko uh, darba dokumentu. Personīgi vienmēr esmu kritizējusi tirzniecības nolīgumu negatīvo ietekmi uz pilsoņiem. Tagad es vēlos vairāk runāt par pilsonēm Eiropā. Arī pēdējo desmit gadu statistikas dati norāda, ka dažās valstīs, jaunatīstības valstīs, tirzniecība ir palielinājusi IKP, taču ir. Uh, palielinājusies arī uh, dzimumu diskriminācija, ekonomiskā atšķirība. Tas morāli ir nepieņemami un ir pretrunā ar uh, Eiropas nolīgu mērķiem kā tādiem, gan kas attiec uz sieviešu tiesībām, astotais pāns, gan kas arī attiecas uz uh, sāskanību atti par attīstības politikām, kas ir arī Eiropas Savienības līgumos. Tīrzniecības nolīgumos ir jābūt noteikumiem, lai samazinātu dzimumu diskrimināciju. Ļoti daudz meitenes un sievietes jau attīstības valstīs nestrādā. Ja būtu jāpalīdz viņu emancipācijai attīstības valstīs, arī tarifāri, tarifu noteikumiem ir jābūt cieši saistītiem ar uh, cilvēktiesībām, jo īpaši sieviešu tiesībām. Dažas komerc politikas, kā to norāda arī līdz referētas, var negatīvi ietekmēt gan Eiropu, gan arī trešās valsts, nu, piemēram, par uh, ISDS e eh, klauzula, kas multinacionālām kompānijām arī ļauj izmantot mūsu noteikums attiecībā uz pakalpojumu liberalizāciju. Viņš šādai ir uzbrūk valsts brīvībai un bieži vien nodara kaitējumu arī mazāk aizsargātajiem un bieži vien tie, tās ir tieši sievietes. Un noslēgumā ieteikums referentēm. Uh, Uzskatu, ka vajadzētu vairāk runāt dokumentā par tirzniecības politiku ieteikumu sievietēm šeit Eiropā, īpaši par Eiropas sieviešu ietekmi arī uz iekļaujošāku un vienlīdzību politiku. Interesanti ideja būtu tāda, ka varētu palielināt sadarbību un partnerību starp Eiropas sievietēm uzņēmējām un trešo valstu sievietēm uzņēmēji, uzņēmējām, jo te ir ārkārtīgi liels potenciāls. Uh, Nu, lūk, tāda ir uh, mana vēlme un ieteikumi. Paldies! Lielas paldies, Begins kundze! Vilbā Varandiks kundze, liels paldies, labu pēcpusdienu visiem vēlos pateikties referentēm, ēnu referentēm, kuras strādā pie šī darba dokumenta. Arī mēs, Alde, uzskatām, ka šī ideja ir pozitīva. Uzskatām, jā, ka la, starptautiskajos nolīgumos ir jāveicina ekonomiskā attīstība. Domājam arī, ka ir jāuzlabo trešās paaudzes tirzniecības nolīgumi, kur īpaši ir jāizceļ cilvēku tiesības. Piekrītam arī, ka ir jābūt speciālai atsevišķai nodaļai, kur ir runāts tieši par sieviešu tiesībām vai vismaz par programmu izveidi, kas ļaus ekonomiski attīstīties eh, arī sieviešu kolektīviem. Tieši tādējādi mēs arī varam atbalstīt eh, to, kā tiek izstrādāti ietekmes novērtējumi. Uh, kur tiek izvērtēta tirsniecības nolīguma ar trešajām valstīm lai būtu nepieciešamie dati un informācija, lai tiešām veicinātu šo sieviešu nodarbinātību. Tad arī no šī viedokļa uzskatām, ka ir jāuzlabo tirzniecības nolīgumi, kas ir ļaus ekonomiski attīstīties, arī sievietes nodarbināt trešajās valstīs, un tiešām ir jāuzlabo šie nolīgumi, lai tiktu nodrošināta vienlīdzība ne tikai ar valstīm, uh, ku, ar kurām noslēdzam nolīgumu, bet lai būtu arī pozitīva ietekme uz uh, sieviešu nodarbinātību Eiropas valstīs, jo, nu jā, mums liekas, ka mums esam visu paveikuši, un tagad tikai mācīsim uh, valstis, ar kurām parakstam tiesniecības nolīgumu, bet tas tā nav, arī Eiropā nav pilnīgas vienlīdzības. Uh, Uzskatām, ka te mums ir jāprogresē, ņemot vērā dažādu valstu situāciju, nu, piemēram, skatot, kāda ir skaitļa Čīlē, ar sieviešu nodarbinātību nozerēs, eh, kur eh, Arī sievietes ir uzņēmēji, šie skaitļi ir milzīgi, krietni lielāki par skaitļiem šeit Eiropā. Jā, tad, tad jārunā par sievietēm, ietekmes novērtējums ir vajadzīgs, un tiešām arī nu, jāsada, lai šī vienlīdzība kļūtu par realitāti. Lielas paldies! Un tagad uh, Langas kungam mm, dodu vārdu, noslēgsim diskusijas. Vārds komisijai. Tomas Kungs. Tomas Betkungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mani uz šīm debatēm. Šīs patiešām ir ļoti interesantas diskusijas, un mēs priecāmies, ka varam um, tajās piedalīties. Un rīt, starp citu, arī uh, organizējam um, Startautiskā sieviešu izniecības forma konferenci. To organizē Malmstrēmas kundze kopā ar Gonzāles kundzi. Es eh, dzirdēju daudzas interesantas idejas, un savā īsajā uzrunā es vēlētos galvenokārt runāt par četriem punktiem. Tad, ko mēs darām, ko mēs eh, nedarām šodien, un ko mēs varētu darīt rīt. Es eh, gribētu sākt ar pēdējā deputāta teikto, kurš savu uzstāšanos beidza norādot, ka mēs varam vēl daudz ko mācīties un nākotnē vēl ir daudz sasniedzamā progresa. Patiešām, Mēs, diemžēl, neko daudz šodien nezinām. Mēs eh, ieviešam eh, dzimumu līdztiesību visos mūsu izvērtējumos, ietekmes izvērtējumos un arī ekspostu izvērtējumos. Bet šis temats ir ārkārtīgi sarežģīts, jo mēs neskatāmies tikai uz sākotnējiem datiem, bet mums ir jāiet tālāk, mums ir jāpēta, piemēram, īpašumtiesība aspekti, tātad, eh, kuram pieder šie uzņēmumi, kas tos vada un tā tālāk. Mēs eh, turpinam pie tā strādāt, un Rodrīgas Espiņēro kundze norādīja, ka mums ir vajadzīga ļoti laba diagnoze, kas mums ļautu pieņemt eh, argumentētus lēmumus par nākamajiem posmiem. Uh, Iepazīstoties ar šo ziņojumu, es redzēju, ka tirsniecība nav uh, dzimuma neitrāla. Nu, jā, mēs varam šeit izteikt dažādus pieņēmumus, bet, ja runa par tirsniecības politiku, tad mēs labprāt saņemtu vairāk informācijas pirms mēs veidojam um, politiskās nostādnes. Tātad, ko mēs pašlaik tieši darām? bez tā, ka šis temats ir iekļauts mūsu izvērtējumos. Mēs esam apņēmības pilni īstenot starptautiskās darba organizācijas konvencijas, piemēram, par nediskrimināciju darba vietā, par vienādu algu un atalgojumu. Tāpat arī šeit ir prasības attiecībā uz GSP plus schēmas saņēmējiem. Mēs pašlaik arī sadarbojamies ar OECD un arī ar Starptautisko darba centru. Uh, strādājam pie atbildīgā uzņēmējdarbības kodeksa un mēģinam šeit iekļaut arī dzimumlīdztiesības apsvērumus. Protams, ir arī vairākas lietas, kuras mēs nedarām. Piemēram, ziņojumā ir vairākas atsaucas uz privatizāciju. Tirzniecības nolīgumi neprivatizē pakāpojumu sektoru. Gluži pretēji, Eiropas Savienība visos savos tirzniecības nolīgumos iekļauj pāntus, kas paredz ekskluzīvas tiesības. Ja eh, sektors kaut kādu iekšēju iemeslu dēļ ir privatizēts. Tātad mēs nevēlamies šeit ievies privatizāciju nevienā jomā. Es eh, esmu iepazinies arī ar līdzreferentes teikto, kur ir minēts, ka varbūt varētu ņemt vērā dažādus tirgus piekļuves uh, aspektus tādās nozarēs, kas ir būtiskas zim līdztiesībai. Uzskatām, ka šis ir ļoti nozīmīgs aspekts, mums vajadzētu tajā iedziļināties vairāk. 11. maijā uzklausīja vairākus ekspertus, kas norādīja, ka veselības pakalpojumu nozarē ir nodarbinātas ļoti daudzas sievietes, un iespējams, ka radīsies arī komerci iespējas tad, kad šie sektori tiks liberalizēti. Mums ir jāapzinās potenciāls un arī ir jāsaprot, ko tas nozīmētu, ja šie sektori tiktu atvērti, kaut arī pašlaik šie sektori ir drīzāk vairāk noslēgti. Ir arī vairākas lietas, ko mēs nedarām, un, protams, es gribu šeit arī runāt par lietām, kas noteikti ir jāpaveic. Sēfī kundze, es pašlaik nevaru jums apstiprināt, kas īsti notiks ar sarunām ar Čīli. Komisāru kolēģijai vēl ir jāpieņem sava nostāja par sarunu mandātu, bet ir skaidrs, ka mēs varam paveikt vairāk. Un, protams, ka mēs eh, vēlamies arī izvairīties no lozungiem, Bjorkas kundze, bet. Um, Tirzniecības politika ir jābūt iekļaujošai un ir jānodrošina rezultāti visiem. Mums ir eh, jāapzinās cīņuma atšķirības un mums ir jāpārskata arī mūsu tirzniecības politika un tirzniecības nolīguma šajā sakarībā. Tātad Mums noteikti pastāv iespēja iekļaut uh, dzimumu uh, līdzsaistības aspektus tirdzniecības nolīkumos. Pēdējais punkts, ko es vēlētos uh, pieminēt un kuru varētu arī tālāk apsvērt, izskatot jūsu ziņojumu, proti tirdzniecības politika vairāk kārt uh, tiek uzsvērta kā tāda, kas ļauj mums projicēt mūsu vērtības visā pasaulē. Ir ļoti grūti pārnest vērtības uz ārieni, ja iekšienē tās nepastāv. Protams, ka mums ir augsti standārti vairākās jomās, bet esmu arī lasījis par to, ka uh, iepirkuma līgumi būtu uh, jāierobežot, tad uh, nedrīkstētu nodot šādus līgumus tādiem uzņēmumiem, kur valdēs ir tikai vīrieši. Uh, Nu, mēs kaut ko tādu nevaram darīt iekšējā tirgū. Tas nozīmē, ka uz ārieni mēs šādus standārtus arī nevaram pārnest. Tātad mums vajadzētu balstīt šo politiku uz mūsu iekšpolitiku. Mēs izmantojam šos iekšēji izveidotos standartus un vēlamies tos pārnest arī uz tirzniecības politiku. Uzskatu, ka tas varētu būt mūsu iedvesmas avots, domājot par to, ko tirzniecības politika varētu dot dzimu līdztiesībai. Kā jūs minējāt, mēs labprāt apspriedīsimies ar jums tālāk, un jo īpaši es ceru, ka rītdien starptautiskajā formā šajā konferencē mēs varēsim atkal tikties. Lielas paldies! Noslēgumā došu vārdu referentēm, nezinu, kur no jums vēlas sākt. Tajā pašā kārtībā lūdzu. Lielas paldies! Liels paldies arī ēnu referentiem. Dzirdēju, ka visi ir apņēmības pilni rīkoties un ir uh, arī daudz interesantu ideju. Šis ir darba dokuments un cerams, ka mēs drīz varēsim uh, sākt strādāt pie tā detalizētāk. Cilvēki saka, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai trešās paudzes nolīgumi būtu kvalitatīvāki. Mums noteikti ir jāpapēta ietekmes izvērtējumi, un es piekrītu uh, tam, ka mūsu priekšlikumiem ir jābūt uh, materiālākiem, tā lai komisija tos patiešām varētu pārņemt un īstenot. Uzskatu, ka mums vajadzētu saprast, ka starptautiskiem tirsniecības nolīkumiem uh, ir ietekme, un šī ietekme ir atšķirīga ziemeļos, dienvidos un arī atšķirīgās ekonomikās. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz CETA un TTIP uz šiem ziemeļu, tā teikt, nolīkumiem, tie ir atšķirīgāki no citiem. Mums noteikti ir jāpārskata arī pamatpakāpojumi un universālai pakāpojumi. pakāpojumi. Kā jau komisijas pārstāvis tikko norādīja, mums ir jādomā arī par īpašumtiesību struktūrām, un tas ir ļoti nozīmīgs aspekts tirzniecības politikā. Es ļoti labprāt virzīšu uz priekšu šo ziņojumu, gatavošu vēlāk uh, ziņojuma projektu, un šeit mums noteikti ir jāatcerās par 22. jūnijas sanāksmi. Uh, Tā notiks no 11. līdz eh, pulkstens vieniem dienā. Priekšēdātājs varbūt varētu par to atgādināt, tiks nosūtīti arī ēpasti. Tāpat arī mēs eh, vēlētos jūs uzaicināt uz ānu referentu sanāksti. Uzaicināsim arī Oxfam un Business Europe pārstāvjus, arī eh, citu organizāciju pārstāvjus, kas mums iesniegs ļoti svarīgs materiāls, kas ļaus mums attīstīt tālāk mūsu ziņojumu. Esmu ļoti pateicīga, ka ir ieradies arī komisijas pārstāvis. Taču jūsu ievadrunā jūs teicāt, ka jūsuprāt tirzniecības politikā nav dzimumu līdztiesības problēmu. Es gribētu jūs pārliecināt, ka uh, tirzniecības politika nav dzimuma neitrāla. Mēs kā feministas esam pieredušas cīnīties, un to mēs darīsim arī šeit. Tas attiecas arī uz daudziem citiem aspektiem šeit Eiropas parlamentā. Mums ir jāgatavo ziņojumi, kas visu virzīs uz priekšu, vai ne nu te ir runa par sieviešu tiesībām, cilvēktiesībām vai darba ņēmēju tiesībām. Mēs esam pieraduši pie šādas nostājas, un mēs ceram, ka komisija drīz mūs atbalstīs. Daudz veiksmes rīt. Forenzes kundzei būs uh, klāt šajā sanāksmē, un es ceru, ka uh, feministes uh, drīz nokļūs rīt rēt ģenerāldirektorātā. Paldies, un tagad Forenzes kundze. Sì, ovviamente. Jā, Eh, protams, piekrītu iepriekšējo kolēģi sacītiem par to, ka mēs eh, tik tiešām esam gatavas eh, uzņemties šo pienākumu informēt par to, ka nav tiesniecības politika cimam neitrāla, un es varu tikai piebiedroties kolēģē par eh, to, ka arī mēs paturināsim rīt eh, FEM komitejām. Pateicos visiem kolēģiem, kas eh, runāja, visām kolēģiem, pateicos, protams, arī komisijas pārstāvjiem. Būtu svarīgi, lai šīs ziņojums iesaistītu ne tikai abu kompetento komiteju deputātus, kas tātad apas komitejas, kas sniegs atzinumu, bet eh, ir svarīgi tas, lai ziņojuma veidošanas laikā varētu iesaistīt arī ekspertus, iesaistītās puses, sievietes un vīriešus, kas eh, aktīvi darbojas eh, tisniecības politikas jomā un kas tātad strādā ar šiem nolikumiem, kas tiek slēgti. Paldies arī par ieteikumiem. Paldies par atsevišķi atsevišķiem svarīgiem jautājumiem, kas eh, man likās sevišķi interesanti. Pilnīgi piekrītu kolēģiem Beginai par to, ka ir eh, jādomā padziļinātāk par to, kāda iet, ietekme šeit Eiropā uz sieviešu situāciju un par to, kā sievietes uzņēmējs varētu uh, ieteikt dažādas tirzniecības politikas sadarbības formas, kas arī attiecīgi ņemtu vērā dzimumu vienlīdzības jautājumu. Kā tika arī minēts, būtu jāizvēlas iespējami visaptvaroša pieeja, kas skartu vairākas nozares. No šī skatu punktu es gribētu uzsvērt to, ka būtu jātiek pāri e, šim uzstādījumam, aksiomai par to, ka pēc iespējas e, lielāka liberalizācija nodrošina iespējami lielu uh, e, cilvēku tiesību un brīvību nodrošināšanu. Un tas nevienmēr tā nav, tas ļoti bieži pastiprināta liberalizācija ļoti bieži kaitē cilvēktiesībām un sieviešu tiesībām. Līdz ar to ļoti svarīgi iekļaut noliekumos saistošas prasības, ievērot šīs tiesības. Uzskatu, ka arī ietekmes eh, novērtējuma kontekstā, runājot par ekspostu un eksante, eh, ietekmes novērtējumiem tas ir ļoti svarīgi, un es eh, tiešām priecājos par to, ka tas arī ir ņemts vērā, un es domāju, ka diskutējot uh, par šo ziņojumu. Pirmajā ānu referents sanāksmē, kas uh, būs 27. Uh, datumā no 11. līdz 1. Mēs runāsim par šiem jautājumiem un tiešām priecājamies par to, ka ir sācies dialogs starp abām komitejām šī ziņojuma kontekstā un ka tas var kļūt aizvien nozīmīgāks un aktuālāks un ka komitejas uh, gender mainstreaming grupa pa, eh, tik tiešām varētu sagrib, saglabāt eh, pastāvīgu dialogu ar starp komisiju un eh, parlamentu. Lielas paldies! Tas arī ir viss šajā diskusiju sadaļā. Lielas paldies par ļoti interesantajām debatēm un aspektiem. Paldies, protams, par ierašanos. Paldies arī vicepriekšsēdētāju kungam. Saskaņā ar mūsu provizorisko laika grafiku Nākamā apvienotā sanāksme būs 10. oktobrī. Un tad man šķiet, ka ir jāsagatavo ziņojuma projekts, darba dokumenti, lai mēs varētu diskutēt par uh, ziņojuma projektu. Lielas paldies! Un tagad divu minūšu pārtraukums un četros atsākam darbu. Paldies!